Darbie kolēģi, tagad ķersimies pie balsojuma skaidrojumiem. Es paziņoju, ka mums ir ļoti daudz deputātu, kas vēlas uzstāties šajā sēdes daļā, bet sēde mums ir jābeidz vēlākais 14.45, lai dienesti varētu sagatavot zāli nākamajai sēdē, kas sāksies pulksten 15. un tādēļ skaidram, kurus šodien nepaspēksim, eh, būs rīt pēc balsojumiem. Un arī rakstveidā